Ok, friends. Uh, Dārgie draugi, precizēju, kā mēs šobrīd uh, darbu turpināsim saskaņā ar darba kārtību. Vispirms būs viedokļa apmaiņa par uh, balas ziņojumu par sociālo dempingu. Pūksteni 11.15 zālē pēc 3C050 notiks kopīga uzklausīšana rekonu komiteju par nevienlīdzībām ekonomikā. Un pēc tam pulksten 15. mēs atgriežamies šajā zālē. Un mums notiek uh, viedokļa apmaiņa ar vicepriekšsēdētāju Katainēnu. Domāju, ka mēs būsim pietiekam pārstāvēti, jo tad, kad pie mums ierodas komisijas vicepriekšsēdētājs un citas amatpersonas, ir ļoti maz mūsu komitejas deputātu, kas ir klāt sanāksmē. Pēc Katainen uzklausīšanas notiks balsošana. Pēc balsošanas vēl viens darba kārtības punkts jauns, kas ir tripar, eh, trīspusējs sociālais samits ar referentu Sogoru. Un pēc tam turpinās ierastās eh, darba kārtības turpināšana. Līdz ar to mēs turpinām darbu. Mutiskā tulkošana ir iespēja ir pieejama visās valodās, izņemot horvātu, uh, uh, gēlu un igauņu, un pēc tam pēcpusdienā nebūs igauņu, uh, slovāku, maltiešu un gēlu valodas. Tālāk no Eh, tālākajā daļā būs pieejamas visas valodas, izņemot horvātu un gēlu. Vai mēs varam tagad apstiprināt 24. Eh, māja sanāksmes protokolu? Un tādējādi mēs eh, pāriem pieziņojam par sociālo dumpingu, dempingu Eiropas Savienībā. Vārds referentam Gijomam Balasam. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt paskaidrošu, kāpēc es lūdzu skatīt kompromisa grozījumus tagad. Tas notiek tāpēc, ka eh, diskusijas par ziņojumu ir ārkārtīgi garas, grozījums skaits ir ārkārtīgi liels un skatītais temats, pat ja šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu, ir visai jūtīgs šodien ņemot vērā diskusijas E, kuras notiek Eiropas Savienībā. Līdz ar to man likās svarīgi, ka mēs pabeidzam šo etapu pirms e, tiek pabeigts darbs pie ziņojuma un balsojums e, komitejā jūlijā un plenārs sēdē septembrī. Uh, Pirmais punkts, ko es vēlētos pasvītrot, e, ir svarīgs un nevis tīri formāls no manas puses, jo diskusija forma ir svarīga. Es vēlos pateikties no visas sirds ēnu referentiem, ar kuriem es sadarbojos. Uh, pie šī ziņojuma, jo viņi ir veltījuši daudz laika, daudz enerģijas. Mēs nerunājam par tīri formālām lietām, mēs runājam par lietas būtību, un mēs daudz mācāmies viens no otra, pat ja mūsu sākotnējā uh, viedokļi ir atšķirīgi un domstarpības nav viegli pārvaramas. Es domāju, ka tā ir darba metode, kurā ik viens uh, Eh, strādā ar patiesu pilnu atdevi, lai mēs varētu panākt kompromisu. Cik tālu mēs esam šobrīd? Manā izpratnē. Pēc ļoti daudzajiem grozījumiem, vairāk nekā 700, ir ieguldīts ilgs darbs, un par katru kompromisu, eh, par katru grozījumu ir eh, visai sarežģīti panākt eh, vienotu viedokli no grupas un ir jāizvēlas brīdis, lai netoikt neko un kaut ko pateiktu. Un šeit var parādīties kādas viedokļa atšķirības. Tomēr Atsevišķi būtiski punkti diskusijās ir tādi. Pirmkārt, kapacitāte grupas, eh, grupu vairākumam, ne visu grupu. Es norādu, ka mēs varējām apvienot tikai dažas grupas un ne visas, bet tomēr lielāko daļu attiecībā uz definējumu sociālajam dempingam. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs apzināmies, ka uh, Šeit slēpjas problēma un viedokļu atšķirības eh, grupās par šo jautājumu. Eh, šis definējums neatiecas uz tīri dimensionālu jautājumu, un tāpēc mēs pasvītrojam to, cik tas ir svarīgi gan sociālajā jomā, gan arī kā tas ietekmē ekonomikas un finanšu jomas. Kompromisu projekti dod iespēju strādāt tālāk, it īpaši pie esošās likumdošanas, gatavošanas un ieviešanas sociālā dempinga mazināšanas jomā. Un es domāju, ka it īpaši tas attiecas uz um, Eh, starptautiskās eh, darba organizācijas konvencijas noteikumu ievērošanu, jo situācija ir savāda, taču Eiropas Savienībā vēl aizvien netiek pilnībā respektēta PTO eh, noteikumu un konvencijas, kā arī attiecībā uz pārbaužu uzlabošanu, uz sadarbību starp nacionālajām inspekcijām, lai tās varētu labāk sadarboties, ņemot vērā um, piešķirtos un trūkstošos rīkus, šeit es domāju gan tulkojumus, gan viedokļu apmaiņas juridiskā jomā, kā arī mums bija ļoti sarežģītas diskusijas, kurās vajadzēja izkristalizēt to, kas ir jāpasaka, un lai nepaliktu aplam priekšstati Un it īpaši svarīgi šeit ir eh, jautājums par pastiprinātu multinacionālu sadarbību Eiropas Savienībā, izveidojot task force, kas būtu daudz pusējs, kurā strādātu inspektori no nacionālajiem birojiem un sadarbotos par konkrētiem tematiem Eh, it īpaši izsekojot vēstuļkastīšu kompānijas, kas mūsuprāt ir ļoti būtisks jautājums. Es vēlos pateikties transporta komitejai, ar kuru mēs sadarbojāmies ļoti saskaņot, sadarbība sākumā nebija vienkārša, un mums izdevās panākt vienošanos par no vienas puses to, ko var vai nevar iekļaut eh, saskaņā ar abu komiteju kompetencēm, un arī no transporta komitejas uzklausījām vairākus priekšlikumus, lai mazinātu un apkarot sociālo dempingu, kurus mēs uzskatījām par būtiskiem. Katrā ziņā tas atspoguļo plašu vienprātību starp grupām. Tāpat arī esam daudz veikuši būtiskā jautājumā, kas attiecas uz digitālo ekonomiku un to, ka digitalizācija eh, tiek skatīt citā aspektā, sociālās aizsardzības aspektā, eh, saistībā ar uzņēmumu, saistībā ar darbu. Uh, Eh, ko nozīmē būt darba ņēmējam un devējam, un es domāju, ka šeit izskanēja daudz priekšlikumi, kas sasaucas ar citiem ziņojumiem pieņemtiem iepriekš, uz kuriem mēs varējām balstīties. Tomēr atsevišķi jautājumi šodien vēl aizvien nebauda vairākuma vienprātību, un pie kuriem mums ir jāturpina strādāt. Atsevišķi mm, aspekti, un es tūlīt pāriešu pie būtiskākajiem, tomēr arī šie atsevišķi aspekti ir jāņem vērā. Tas ir e, pakalpojumu pārtraukšanas, e, pat pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, ja tiek pārkāpta likumdošana konkrēti attiecībā uz nosūtītajiem strādājošajiem. Šobrīd situācija ir īpaša un pelna mūsu pilnu uzmanību. Eiropā mēs saskaramies ar kolektīvu nespēju rast, un es šeit nerunāju par Eiropas parlamentu, bet Eiropas Savienību kopumā, vienoties par minimāliem harmonizācijas noteikumiem atsevišķos jautājumies, un saskaros ar daudzu vienpusēju lēmumu pieņemšanu. Pavisam nesen tā kā Eiropas komisija ir uzsākusi darbu pie vairākiem procesiem attiecībā uz dalībvalstīm, un šeit es domāju Vāciju un Franciju, un es nedomāju, ka uh, eh, metodi, kurā valstis pieņem vienpusējus lēmumus, ko apstrīdēs komisija, kas savukārt izraisīs ļoti kaitīgas politiskas diskusijas dalībvalstīs, ka tas būtu pareizais ceļš, pa kuru mums jāiet, un manuprāt, daudz labāk ir eh, virzīties kopā atsevišķu darbā pie atsevišķiem jautājumiem. Savukārt šāda pakalpojuma pārtraukšana pārkāpumu gadījumos ir iespēja valstīs, kas to piemēro, un šobrīd divas valstis to nepiemēro. Pamatdoma ir padarīt par vispār pieejamu iespēju un atzinumu, lai mēs strādātu ar kopīgu metodi tajā, lai uzņēmumi šeit nav runa par birokrātiskiem pasākumiem, kas nav īstenojami, bet lai pievērstu uzmanību tam, kā notiek apakšlīguma slēgšana, kā notiek darbs pašu meitas uzņēmumos, kas ir vēl jau vairāk to atbildība. Visbūtiskākie domstarpību aspekti ir rodami divos paragrāfos, ko piedāvāju kā kompromisa grozījums, eh, kuri bauda atsevišķu grupu atbalstu, bet vēl aizvien nav pietiekama vairākuma. Šeit ir runa par konkrētākiem nos jautājumiem nosūtīto strādājošo sakarā. Un šeit ir jārunā pār darba metodi, kas ir jāizvērtē. Ir komisārs Tīsens priekšlikums, kas nesen ir sagatavoti un ir vairāku dalību valstu reakciju šajā sakarā. Ir oficiāli piešķirtais ziņojums diviem eh, līdzreferentiem, uh, Eh, no eh, Tautas partijas Morenē Šarķē un otrs referents ir deputāta Jungerus no Sociāldemokrātu partijas. Un šeit nav runa pār to, ka mēs aizteiktos priekšā un paveiktu šo eh, darbu, kas jau šobrīd mēs apzināmies ir grūti. Un, un brīdī, kad mēs zinām, ka nosūtīt to strādājošo darbs ir visai delikāts jautājums un plašāk sabiedrība. Uzskatu dempingu jautājumu kā vienu no svarīgākajiem, kas ir e, jāatzīst, lai nepaliktu tā, ka mēs to nebūtu neskatām. Tāpēc man ir grūti pie, ņemt vērā pieteikumus par to, lai nekas nebūtu iekļauts par šo iniciatīvu ziņojumu, un drīzāk mums vajadzētu paredzēt diskusiju par kompromisu grozījumiem, lai sagatavotu visaptverošu un pozitīvu ziņojumu. Jo Manuprāt, ja Eiropas parlamentam ir jāpieņem iniciatīvas ziņojums par cīņu pret sociālo dumpingu un, ja nosūtīto strādājošo jautājums tajā nav pilnībā iekļauts, ar iegāmstu, ka tas tiks skatīts vēlāk, tad eh, mūsu līdzpilsoņi varētu justies šaubumākt un varētu uzskatīt, ka mēs neīstenojam mums uzticētās uh, lietas. Iniciatīvas ziņojums ir ziņojums, uz kuru mēs varam balstīties. Šeit nav runa par saistošām rekomendācijām, to mēs zinām, bet tā būtu izejas bāze, kas dotu iespēju mums sagatavot viedokli. Komisāri ar Tīsenes skundas priekšlikumiem ir paudusi savu viedokli, piemēram, dzeltenās kartītes temats, un, manuprāt, šajā sakarā parlaments kaut vai vispārīgā veidā varētu izteikt savu nostāju. Lūk, tāda situācija ir šobrīd. Es uh, gribēju izstāstīt to virzību uz priekšu, kas ir būtiska, tad, un e, tomēr vēl ir zināms ceļš ejams, un, manuprāt, šodien Eiropas parlamenta loma ir pilnībā izmantot iespēju strādāt pie šiem sociālā dempinga jautājumiem, jo jums ir jāņem vērā mūsu līdzpilsoņu jautājumi. E, es sacīju jau, ka teksts e, ir būtisks, un tomēr šodien nelojālas konkurences konkurences jautājums iekšā. Um, jā, tirgu ir kļuvis par labu augsni dažādām, dažādām šaubām, un līdz ar to mums mūsu uzdevums ir jāizmanto, pil, jāizteno pilnībā. Bāles kungs, es zinu, ka šis bija ļoti sar, smags darbs, un mums ir lieliski iespēja runāt par uh, Eh, rezultātu. Un tagad vārds ēnu referentēji Jašu Rjakai. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties Balas kungam un visai komandai, kas strādāja pie šā ziņojuma. Tas ir ļoti labs. Runāt par šiem jautājumiem ir pietiekami sarežģīti. Sociālais dumpings, dempings ir sarežģīta tēma. Un um, tas, ka mums ir izdevies vienoties par kompromisiem, jau ir aps, apsveicami, jo, lai nonāktu pie šiem kompromisiem, pie šā gala teksta, mums bija nepieciešams pār par 20 sanāksmēm. Tomēr uh, darbs pie sociālā dempinga dokumenta tuvojas nobeigumam, Balsojums ir paredzēts jūlijā, un tomēr ir vairākas jomas vai vairākas tēmas, par kurām vienošanos vēl neesam panākuši. Ir daudz deputāti, kuriem nepieļaujam liekas definīcijas trūkums. Tātad, kas īsti ir sociālais dempings? Dalību valstīs notiek politiskās, definī... politiskās diskusijas, un es patiesībā priecājos, ka Man patiesībā pārsteidz, ka arī mūsu starpā nav vienotības par to, ko nozīmē sociālais dempings. Jo daudz deputātu uzskata, ka likuma pārkāpšana un negodīgas konkurences prakses īstenošana ir sociālais dempings, un tomēr atšķirības definējumā starp politiskajām grupām joprojām eksistē. Uh, EPP nevar atbalstīt vairākus e, kompromisa grozējumus, īpaši šī saistošā sistēma nosūtītajiem darbiniekiem un to reģistrācija dalību valstīs. <clears throat> Nākamais pārkāpuma gadījumā, kāda būs, kuras valsts likumdošana tiks piemērota nosūtītajiem darbiniekiem Un visbeidzot par, par aviācijas sektoru. Saistības starp ekonomiskajām brīvībām un pamatiesībām, kā atrunāsim to. Un visbeidzot um, L kompromiss un M kompromisi, kuros tiek runāts par nosūtīto darbinieku direktīvu. Uh, Mēs eh, šobrīd detaļās neiedziļinamies, un tomēr kāda būs nosūtīto darbinieku nākotne. Referents uzskata, ka tam ir jābūt dalību valstu kompetencē, un tomēr nosūtītie darbinieki ir tikai eh, piemērs jomā, kurā sociālais dempings ir plaši izplatīts. Tomēr um, sociālais dempings ir daudz plašāks fenomens. Mums uh, būtu jākoncentrē uzmanība arī uz citām jomām, un uh, varbūt vairāk uzmanība jāvērš arī uz uh, vienādu samaksu par vienādu paveiktu darbu. EPP uzskata, ka tas ir dalību valstu kompetencē, un um, kompānijas, kuras darbojas Eiropas Savienības līmenī, uz tām tomēr attiecas eh, dalību valsts noteikumi priekšsēdētājiem. Tagad dod Tavajovas kundzei vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un uh, Ļoti labi, ka beidzot mēs par to runājam Empilas sēdē pēc tik daudzām sanāksmēm tikai ēnu referenta vidū. Pasakos pilnīgi visiem balaskungam, ēnu referentiem. Mums ēnu referenta sanāksmēs bija ārkārtīgi interesants diskusijas. Es, es saprotu, ka Jazlovetskas kundzes un vairāku citu deputātu priekšlikumi ir ļoti konkrēti, bet es vēlētos pacelties tādā filozofiskā plānā un pieminēt trīs aspektus tie būs tādi vispārējais dabas. Vispirms eh, vēlētos izteikt eh, savu komentāru par šā ziņojuma vispārējo dabu. Es eh, personīgi nesmu apmierināta ar ziņojumu vispārējo toni un vispārējo naratīvu. Tas daudz tādā ļoti plašā vai metaplānā runā par nosūtītajiem darbiniekiem, bet nosūtīto darbinieku Eiropā ir mazāk kā viens procents. Bet sociālais dempings ir daudz, daudz plašāks koncepts, kas um, nenāk par labu nedz darba samaksai, nedz cilvēku dzīvēi. Tātad eh, darbinieku nosūtīšana ir juridiska aktivitāte un tā ir, tā ir likumīga aktivitāte. Tāpēc eh, mēs nevaram pārtraukt darbinieku eksploatāciju tikai radot un pieņemot jaunus likumus. Kā mums eh, cīnīties pret šo darbinieku eksploatāciju? Tikai stiprinot darba tirgus eh, inspekcijas. Tātad nelegālas aktivitātes, nelegāla rīcība un nelegāla konkurence tā ir jāapkaro, bet tas, kas ir likumīgs, mēs nevaram to apkarot. Uh, Eh, protams, eh, atšķirības starp eh, algām un darba samaksu dažādās dalību valstīs veicina konkurenci. Ja mēs visu nivelēsim, es nedomāju, ka tas Eiropai radīs gaišākas nākotnes iespējas. Un man šeit tad arī liekas, ka aiz šīm sarunām par darbinieku nosūtīšanu mēs slēpjam daudz lielākas un sasāpējušās problēmas, kas ir daudzās dalību valstīs. Man tas nav pieņemami. Un tomēr iestāties par tādiem jautājumiem, kuri nav balstīti uz statistikas, ekonomikas vai zinātniskiem pierādījumiem, tikai un vienīgi uz plikām emocijām, es uzskatu, ka tas ir ne tikai negodīgi, bet pat neadekvāti. Un izmantot eh, nosūtīto darbinieku diskusijas kā grēkāzi, lai izvairītos no diskusijām par sociālo dempingu, vai tas ir normāli? Tātad eh, tikai neliela daļa šā ziņojuma tieši vērstas uz sociālā dempinga jautājumiem. Es tātad iestātos vairāk par vienādu samaksu par vienādu darbu jo tieši te vienādā samaksa par vienādu darbu, vienā darba vietā, tas ir tikai tukšu vārdu sauklis, reālajā dzīvē tas nedarbojas. Mēs zinām, ka Eiropā ir atšķirības darba samaksā, un ja mēs izliekamies tās neredzam, tad mēs melojam paši sev un melojam arī mūsu vēlētājiem. Pieļauju, ka tas prasīs gadus, varbūt pat gadu desmitus, lai to sakārtotu, un tomēr alga atšķirības ir ieviesušās vēsturisku apsvērumu dēļ, un e, patiesībā vienā darba vietā vienmēr tā kā ir bijis šis sauklis e, vienāda samaksa par vienādu darbu, bet atšķirības starp Austrumu, Centrālu Eiropu un Rietumu Eiropu ir milzīgas. Uh, Atcer, paskatīsimies kaut vai uz Briseli, kurā ir vesela virkne, tāds vesels muģeklis, kādā veidā tiek pieņemti darbā darbinieki, ir pagaidu darbinieki, darbinieku uz laiku, kontraktu, līguma strādnieki, es nezinu, kā vēl to varētu saukt, tas ir tikai Briselē, kurā mēs visi sēžam. Un e, Eiropas saukas jau ir vienota daudzveidībā, tad būsim arī vienota daudzveidībā darba tirgū. Tātad vēlreiz, Es vēlos redzēt skaidru definīciju, kas ir sociālais dempings. Patreiz mums ir tāds milzīgi plašs apraksts. Tā nav definīcija. Pēc tam šajā aprakstā nav arī tādas jēgpilnas būtības. Definīcija nozīmē skaidros terminos aprakstīt, ko vārdkop nozīmē. Uh, Un eh, runājot tikai par negodīgu konkurenci, es atvainojos, negodīgums ir ļoti subjektīvi vērtējams īpašības vārds. Man varbūt kaut kas šķiet negodīgs, citam tas šķiet pilnīgi ok. Un eh, ir varbūt tādi, kuri uzskata, ka tas, ka viņiem maksā zemāku algu, ir pilnīgi akceptējami. Tā ir realitāte. Atvainojos, ka runāju tik ilgi, atvainojos, ka runāju filozofiski, un tomēr es mēģināju visas sarunas pavērst pragmatiskā līmenī. Priekšsēdētāji, paldies! Silikjotis kungs nākamais lūdzu. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον... Paldies! Es sākumā gribētu teikt paldies Balas kungam referentam par ļoti veiksmīgi paveikto darbu. Par to jau tika runāts, viņš arī ļoti skaidri uzstājās. Viss šis darbs ir prasījis ilgu laiku un arī lielu ieguldījumu. Mēs esam apmierināti ar paveikto darbu. Mm, taču, um, diemžēl, dažas grupas ir ieņēmušas tādu pozīciju, kas dara sarežģītu šo ziņojumu virzību un mēģina arī šo ziņojumu praktiski tā kā torpederēt. Uh, Un mēs diskutējam uh, par uh, tiem uh, grozījumiem, kas jau ir pieņemti, un atgriežamies un atgriežamies pie tā, un tas tiešām ir ļoti ilgi. Nu, ir jāpieņem dažas uh, lietas, un uh, politiskās grupas, um, dažas no tām pieņem, uh, piešķir ļoti lielu nozīmi tirgus ekonomikai, un taču mēs esam uh, nodarbinātības un sociālā lieta komiteja, kas nozīmē, ka mūsu pienākums ir atbalstīt uh, strādājošos un ar mūsu ziņojumiem mainīt situāciju, nevis akceptēt realitāti. Mēs uh, atbalstam šos paveikto darbu un uh, atbalstam mūsu principus. Uh, proti darbinieku tiesības, sociālās valsts spēcināšanu, cīņu pret sociālo dempingu kas notiek, tā eh, sakot, atbalstot eh, konkurētspēju, lai arī realitātē šis dempings uh, nāk par labu uzņēmumu rentabilitātei un nāk darbiniekiem par ļaunu. Mēs atbalstam visus grozījumus un kompromisus, kas atbalsta darbinieku un darba tiesības. Un ja mēs runājam par tiesībām uz darbu, tad tie ir kolektīvie darba līguma tiesības piedalīties kolektīvo darba līgumu slēgšanā, nevis individuālos līgumus, kas samazina tās tiesības, kas tika iegūtas garu cīņu laikā. Mēs domājam, ka Šim ziņojumam jābūt ļoti spēcīgam parlamenta vēstījumam par a, darbinieku tiesībām un pret deregulāciju a, attiecībā uz tiesībām un a, darba apstākļiem. Tieši tagad tiek runāts par nosūtīto darbinieku. Jā, dārgie liberāļi, mēs esam par vienādām tiesībām uz vienādu. Uh, algu par vienādu darbu, un mums jācīnās par šo principu. Ir netaisnības, e, un mēs cīnāmies par šo netaisnību samazināšanu, it īpaši tā kā komisija saka, aktīvi cīnoties, un mēs. E, kreiso vienoto e, politiskā grupa. Mēs atbalstīsim pamattiesību aizstāvību attiecībā uz darbiniekiem un sociālo valsti. Paldies! Paldies, Karama Dēlīna nav zālē. EFTD Laura Agie, lūdzu. Sī, grazie, prezidente. E... Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies arī Gijomam par paveikto darbu. Tas noteikti nav uh, bijis vienkāršs darbs, bet viņš jau to zināja no paša sākuma. Un mēs arī ziņā, zinājām, kas mūs sagaida tad, kad mēs uh, sākām. Arī uh, darba pie nosūtīto darbinieku direktīvas ir skaidri redzams, ka Nu, ir 20 um, ēnu referentu sēdes, kas nozīmē, ka pozīcijas bija ļoti atšķirīgas un bija grūti tās uh, apvienot. Manā un mans frakcijas skatījumā ir skaidrs, kā mēs atbalstam to priekšlikumu, kuru izteica Gijoms. Pats par sevi saprotams, uh, mēs saprotam, ka ir bāžas. Uh, citu frakciju vidū, jo mūsu nostājas ir atšķirīgas un tajā pašā laikā jāievēro arī īpatnības um, dažādajās valstīs. Es esmu uzklausījusi dažu kolēģu teikto Nu, un runājot konkrēti, ir ārkārtīgi sarežģīti šī ziņojuma kontekstā. Tāpat arī ir skaidrs, ka ir ekonomiski apstākļi un noteikumi Eiropas Savienībā. Un ir sarežģīti vienmēr rast risinājumu. Tādēļ mums ir jāturpina mūsu uh, centieni, mēs uh, aktīvi to daram Eiropā. Mēs aktīvi um, uh, strādājam. Tas skar mūsu nostāju. Tāpat arī runājot par notiekošo iedomājieties, ja mums pēc tam būtu jārunā, piemēram, par to, kāda ir ietekme uz dažādajām uh, mūsu politikām. Tādēļ tas, ko es gribētu teikt par šo ziņojumu, ir sakojuši, nu īsti nezinu, vai tas tiešām ir īstais uh, brīdis. Vai arī varbūt, ka būtu uh, labāk tieši tagad par to runāt, vai arī uh, diskutēt tad, kad uh, tiks diskutēts par direktīvu, taču mums jābūt skaidrībā par to, ka mēs esam 28 dažādas valsts un realitātes un atšķirīgi noteikumi. Un konkurence ir atšķirīga, tā nav vienmēr tikai godīga konkurence. Sociālās garantijas, nodarbinātības garantijas ir ļoti atšķirīgas, ja dažādas nostājas mēģina apvienot, tad tiešām ir ārkārtīgi sarežģīti to darīt. Mēs strādājam ļoti intensīvi, mēs turpinām darbu, mēs uzdodam jautājumus par šiem uh, tematiem un tāpat Mēs eh, gatavojamies eh, eh, diskusijai par to, kā nosautīto darbinieku direktīvu tiešām izskatīsies, ir ļoti sarežģīta, un tā mums ir divi referenti, kuriem ir pilnīgi atšķirīgas nostājas. Tad ir jāpadomā par to, vai vispār iespējams ir visu pateikt, kas būtu iespējams. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Martina Kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos Balas kungu, bet tomēr ir, nu, tomēr neliela problēma ar Balas kungu. Tas ir starpgadījums, kas bija kras par Krasnodebska ziņojumu, bet un arī vēl ļaunāk, jo šeit ir Bizoto kundze referente un Balas kungs. Uh, un viņi atsakās visus kompromisu tekstus uh, nosūtīt Bezoto kundzei. Un tas uh, ārkārtīgi izbrīna priekšstādājs kundze. Uh, jo es domāju, ka šeit, nu, vajadzētu, teiksim, arī uh, skadrāk runāt, jo uh, komisijas uh, sekretariāts uh, rīkojas kā balaskungs gribēja zināt, un teica nē. Nu, proti, uh, referents, uh, kas ir ievēlēts, nesaņem uh, kompromisus, jo komisijas sekretariāts saņem rīkojumu no balaskunga nenosīt tekstus. Uh, Mēs gribētu, lai Balas kungs strādātu um, demokrātiski. Viņš sāk savu uzstāšanos, uh, viņš teica, esmu gandarīts un daru visu, lai apkopotu visu deputātu viedokli. Un tā uh, vietā viņš uh, izslēdz vienu politisko grupu. Un uh, teicu to un parādīšu Balas kungam, ka esmu o, uh, saprātīgāks par viņu. Es a, uh, piekrītu viņa bezcerīgumam, a, sak, a, runājot par to, ka runājot par sociālo dempinga eh, ziņojumu, nevar eh, pievērsties eh, problēmai, kas ir attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem. Un es gribētu Balaskungam solīt, tāpat kā arī šīs komitejas deputātiem, esmu pilnīgi pārliecināts, ka pārskatot nosūtīto darbinieku direktīvu, par kur esam ļoti norūpījušies, tas būs uh, nu, tā vienkārši būs palaista nebūtībā. Paldies! Thank you. Um, this means... Paldies! Tas nozīmē, ka tagad pārējām pie to sarakstu, kas ir pieteikušies runāt, un pie pirmie dod vārdu Šaķiekundzei. Divas minūtes nevairāk. Merci beaucoup. Paldies priekšsēdētājiem. Kā pārējā un referentes apsveicu Balaskunga paveikto darbu. Tomēr tad, kad ir 20. referents sanāksmes, tāds kaut kas nav kārtībā, un ir visai piesardzīgi pret to jāsturs. Un šeit es nonāku pie metodiska rakstura problēmas. Es redzu, ka ir pastāv liels vilinājums strādāt pie direktīvas pārskata, lai gan ir runa par iniciatīvu ziņojumu par sociālo dempingu un nevis par direktīvu par pārskatīšanu par nosūtītajiem strādājošajiem. Un šīs apjukums uh, noved pie tā, ka uz uh, spēles tiek likts pārāk daudz salīdzinājumā ar nosprostajiem mērķiem, un tālāk mēs nonākam uz slidena ceļa, jo mēs jau iepriekš eh, sākam sa salīdzināšanas darbu ar direktīvu. Es negribētu iet pa šo ceļu un paslīdēt, jūs norādījāt, ka ir dubultīga problēma, ir atšķirīgi politiski viedokļi, jūs runājat eh, par um, politiskām grupām un dzeltenās kartītes problēmu, kas parāda dažkārt, ka tās ir politisko grupu vai dalību valstu problēmas. Un eh, pie tā ir jāstrādā ar lielu atvērtību un vēlmi pēc konsensusa. Bet tad, kad mēs uh, nonākam nu, bloķēšanas procedūrās, mēs varam sasaukt 20 vai pat 40 eh, ēnu referents sanāksmes, visu cieņu jums, bet tas situācija tikai sarežģītu, bet tomēr. Es gan negribētu, lai tiktu palaista nebūtībā direktīva par nosūtītiem strādājošajiem. To es garantēju, tā nenotiks. Uh, Viņa nekur apglabāta netiks, tā tiks skatīta savādākā veidā, jo ir tiesa, ka pastāv atšķirīgi redzējumi, taču katram ir savs atbildības lauciņš un mums ir jāatrod kopsaucējs. Tāpēc ir vairāk kompromiss, kas ir iecerēti pareizajā virzienā, taču tie, kuri tiešā veidā skār nākotnes sarunas par nosūtītajiem strādājošajiem un konkrēti šeit es domāju par M kompromisu. Es kā līdz referentu un Agnes Jungerus būs klāt un viņi mums apliecinās to pašu, kā līdz referentu pār šo direktīvu jūs kļūdāties un mēs paši sev sarežģījām uzdevumu, un iespējams pat mums neizdosies eh, mērķi sasniegt, un ja tik tiešām pastāv vēlme atkāpties no nosūtīto strādājošo problēmas, tad ir jā. Ja Iniciatīvas ziņojums pār sociālo dempingu ir jāpatur šī temata ietvaros, un katrā ziņā arī Balas kungam es jau teicu, ka es nevēlos, lai šis ziņojums anulētu direktīvu, kas ir ārkārtīgi būtisks teksts. Es norādīju jau to, kas ir sacīts ar pagaidarba aģentūru, nav pieņemami abiem līdz referentiem e, direktīvas pārskatīšanas sakarā. Ir jāzina, ko mēs gribam panākt mūsu empul komitejā. Vai mēs vēlamies e, veikt mūsu empulu komitejas darbu, tad nejauksim lietas kopā un ņemsim vērā tematu. Paldies, tagad dod vārdu Koha kungam. Jā, vielen dank, Frau. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka es ļoti īsi varu uzstāties un uh, nerunāt par detaļām, taču konstatēsi, ka darba rezultāti uh, Tran komitejā daudzos kompromisos ļoti labi atspogļo situāciju, un tādēļ Tran komitejas vārdā gribu teikt paldies Palas kungam un Danutai paldies. Thank you, Marija. Paldies, Marija Raina. Nākamā lūdzu. Merci beaucoup. Paldies, pirmkārt. Paldies par darbu pie iniciatīvas ziņojumi, tīpaši Balas kunga iniciatīvas priekšlikumam. Ar izbrīnu dzirdu Morēna Šarķie eh, kundzi sakām, ka sākotnējie priekšlikumi bija nelastīgi un stīvi. Es uzskatu, ka šie priekšlikumi ir visai plaši, kas ņem vērā un iespējams, ka tādā veidā tie ir jā, jāsaprot. Tas ir tas, ko jūs varbūt gribējāt dzirdēt, bet tā es neteicu. Es domāju, ka ir jāveido iniciatīvas ziņojums, kas ir visplašākajā veidā tiecināms uz nelojālām praksēm, kurā ir nosauktas dažādas šāda praks, šādas prakses gan uh, Eh, falšie pašnodarbinātie, gan vēstuļkastīšu kompānijas, gan eh, nelikumīgas darbības attiecībā uz strādājošo atalgojumu. Katrā ziņā šim ziņojumam jābūt ir maksimāli visaptverošam. Taču pieprasīt, lai ziņojums par cīņu pret nelojālām praksēm neiekļautu direktīvu par nosūtītiem strādājošiem, tas būtu tas pats, kā Eh, runāt par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nerunājot par nodokļu paradīzēm, un būtu pilnīgi nepieņemēroti izslēgt jautājumu par šo direktīvu. Tai ir jābūt pil... neatņemamai ziņojuma sastāvdaļai pat, ja mēs detalizēti nerunājam par eh, korekcijām šajā direktīvā. Un pat, ja Atgriežos pie Aldi kolēģis sacītās pat, ja Nosūtītie eh, strādājošie ir tikai 1% no Eiropas strādājošiem, taču sadalot to pa valstīm un nozarēm, ko šādu nosūtīšanu eh, nozīmē un kā tas ietekmē nelojālu konkurenci, tad, piemēram, celtniecības nozarē, mēs varam nonākt pat līdz 20% šādas nelojālas prakses. Un kā tas varētu graut konkurētspēju, atvainojiet, būvniecība, tas netiek eksportēta nu, eh, sat, sektors, tā ir iekšēja nozare, un vai jūs um, vēlaties pieļaut nelojālu konkurenci Eiropas iekšienē, kas. Uh, nebūtu piemēroti. Mēs runājam par Eiropu, kurā, ja pastāv dalībvalstīs atšķirības sociālās aizsardzības ziņā, tad mūsu mērķis ir rītdien veidot tādu Eiropu, kas nodrošina vairāk un nevis mazāk sociālās aizsardzības. Un ja ir pastāv atšķirības, tad atšķirības eh, mazināšanas ir jāparedz eh, lielākas sociālas un nevis mazākas sociālas aizsardzības virzienā. Es pildībā līdz ar to atbalstu Balasa kunga veikto darbu attiecībā uz sociālās aizsardzības labāku nodrošināšanu attiecīgiem mehānismiem. Paldies, Kalvešambu! Nākošais. Paldies! Runāšu šoreiz franču valodā, jo Referents ir Molģēra valodas nesējs, un iesākumā es atbalstīšu Alde kolēģi sacīto, un es uzstājos savā un nevis grupas vārdā. Un pretēji. Lauras Aģējas Um, sacītajam, es to vēlētos skatīt eiropeiskā un nacionālajā aspektā un ar politisku, um, caur politisku prizmu. Es pilnīgi noteikti uzslavēju uh, paveikto darbu. Uh, uh, pie tā ir daudz strādājis arī Martina, bet ne jau tāpēc, ka liels darbs ir paveikts, ka vienmēr rezultāts ir vēlamais. Mums bija iespēja Eh, sagatavot kaut ko praktiski vēsturiski paliekošu, eh, konkrēti definēt sociālo dempingu. Mēs esam izveidojuši arbitrāru. Eh, necienīga samaksa. Necien, necienīga samaksa. Arbitrāru vērtījumu ar jēdzieniem indecent pay necienīga samaksa, unfair competition, nelojāla kompetence, ko tas īstenībā nozīmē un kā tas ir vienlīdzīga samaksa eh, pār darbu tajā pašā vietā postenī. Vienā uzņēmumā strādā divas personas, eh, kas ir eh, tirsniecības aģenti, un viņi, eh, viņu peļņa būs atšķirīga tajā pašā gadā. Tas pastāv, bet tas ir jāpasaka pirms tas tiek izmantots, lai nenotiktu ideoloģiska manipulēšana. Mēs atsaucamies uz personu kategorijām, uz dažādām tā, tabulām, uz koplīgumiem, bet to visu vajag detalizēt izklāstīt, jo pretējā gadījumā šī visai atvērtā pieeja mūs nekur nenovedīs. Tālāk ir jānorāda, ka ar šo tekstu es nesmu mierā, ir jāsaklabā pirmkārt Eiropas strādā, strādājošo. Strādā Uh, mobilitāti vairāk nekā 20% vai 20% celtniecībā, tāpat arī jāsaglabā uh, um, uh, sociālā protekcija. Kāpēc es to runāju? Jo Spānijā mēs varējām izkļūt no bezdibeņa pateicoties mūsu konkurētspējai, taiskaitā caur mūsu darba spēka izmaksām. Tālāk. Es apzinos, ka ir minimāli ar sociālajiem standartiem, ko var pieprasīt tik viens Eiropas pilsonis viscaur Eiropas Savienībā, un es varu piekrist. Tad, kad visiem ir nodrošināti vienādi sociālie noteikumi un spēles no, uh, un standarti, Tas ir pozitīvi. Līdz ar to vai nu mēs eh, sagatavojam paragrāfu, kurā norādām, ka sociālā dempinga problēmas galvenokārt skar strādājošos, kas šķērso robežas un attiecīgi eh, jautājums tiks skatīts pareizajā rezolūcijā, vai arī mēs strādājam pie sociālā dempinga, un tad, kad Morēna Šārķē ar kolēģi būs pabeiguši savu darbu, bet mēs nevaram paredzēt nosacījumus šim darbam. Un, šajā brīdī. Tas ir pat e, intelektuāli bīstami un slikti. Vai nu mēs strādājam par nosūtītiem strādājošajiem un vēršamies pret vēstuļkastīšu kompānijām, kas ir patiesa problēma, vai arī mēs sagatavojam tekstu, bet atvainojiet runāju kā politiķis un ļoti labu situāciju, un kolēģis saprotu, mēs sagatavojam tekstu, lai apmierinātu politiska rakstura problēmu ļoti konkrēti atsevišķās valstīs. Un šajā sakarā nu, vēlos vēlos norādīt, ka nevajag ziedot eh, strādājošo mobilitāti politiska vajadzībām un netaisiet kopiju no slikta orģināla. Ja ir problēma, kurā tiek izmantot strādājošo mobilitāti, ksenofobijas un populismu vārdā, tad cīnieties pret tos vietas un paskaidrojiet, ka patiesība Eiropā ir strādājošo mobilitāte. Negatavojiet mums kaut ko, kas būtu tā kā. Un visbeidzot. Es nesaprotu, mēs visu laiku turpinām mīdīties uz uh, vietas un staigā, uh, griežamies kā runcis ap krējumu podu. Jūs zināt, cik es varētu piedāvāt pantus no turismu nozars, no lauksaimniecības, no aizsardzības, kur tiek uh, rekrutēti caur apakšlīdzējiem ar mazāku uh, Uh, aizsardzību jauniešiem, kur varbūt tiks nogalināti Afganistānā, arī tas ir sociāls dempings. Kāpēc mēs sagatavojam megatekstu, kurā ir runa par visu ko tikai, ne beigās par sociālo dempingu, kas bija eh, paša uh, jēdziena centrā. Līdz ar to man ir ļoti liels problēmas ar šo sagatavoto teksta projektu. Es gribētu, lai mēs, kā sacīja eh, Šartiekundze, atgriežamies pie problēmas būtības un skatām to pēc būtības. Neiekļaujot neskaidrus ideoloģiskus jēdzienus, lai mm, varētu runāt par kādiem elekt, eh, par vēlētāju iegūšanu, bet es eh, neizsako savas grupas, eh, bet savā vārdā un norādu, ka neatrodu tekstu par pietiekami skaidru un apmierinošu, lai balsotu par to. Paldies, lūdzu, pieturieties atvēlētajam runas laikam, jo mums ir jādodas. S, uz nākošo sēdu. Tas nav ganz einfach. Nu, nav īsti vienkārši tajā laikā runāt, kas atvēlēts. Kolēģiem vajadzēja runāt divas minūtes, un viņš runāja 6.30. Mūsu sēdē bija jāsākās šodien desmitos. Mēs bijām jau ieradušies desmitos, 18 sēdes sākās. Nu, kas nozīmē, ka 18 minūtes jau mums tika atņemtas, un mēs mēģinām kvalificēti uh, diskutēt, nu vismaz mēģināt uh, kompromisu sasniegt. Nu, tas, ko Gijoms ir izdarījis, ir ļoti daudz. Viņš ir daudz runājis ar ēnu referentiem. Un, ja 20 sēdes bijis, nu, tad tas ir neliels rekords. Salīdzinot ar to, kas ir, man liekas, ka ir pareizi, ka mēs uh, diskutējam par vismaz šo tēmatu, bet uh, ne. Uh, sastādīt ziņojumu pirms nosūtīto darbinieku ziņojuma bet nu, tas ir saistīts arī ar sociālo uh, dempingu. Uh, Un tas arī bieži notiek ar nosiltītiem darbiniekiem, un mēģinājums eh, definīciju atrast, tas ir pareizi, taču runiet par to, ka tad, kad ir eh, tāda pasākuma īstenoti, kas eh, iedarbojas negatīvi. Otrkārt, ekonomiskais aspekts. Man liekas, ka ir pareizi teikt, ja runa iet par um, tirgus izkropļojumu un nelegālu praksi, tam ir jābūt ietvertam līdz pat sociālajiem aspektiem tā ir tā ietekme un tās sekas, kādas uh, izriet no tā, ka nav pietiekams sociālās tiesības un darbņēmēja tiesības un jādefinē uh, šīs uh, lietas. Taču man liekas, ka definīcija, kas ir atrasta tagad, ir tik ļoti sarežģīta, ka nu, ir grūti to atbalstīt un uh, apstiprināt. Man liekas, ka ir pareizi runāt par pasta kastīšu firmām. Uh, pareizi ir arī runāt par daļu laiku, Tur ir atšķirības, bet nu, mēs nevis ziņojam par daļu laiku rakstam, bet nu, vismaz tas ir jāintegrē ziņojumā. To varētu darīt īsi formulējot. Katrā gadījumā ir saprātīgas daļlaiks un ir arī tā sauktais pelēkais ēnu daļlaiks. Uh, Un tas ir ļoti jūtīgs jautājums strādājošiem. Un tas ir jāievēro. Man liekas, ka ļoti skaidrai jābūt atšķirībai. Danut ļoti pamatot norādījusi to, ka ir dažas problēmas tautas partijas grupā. Un ka noslēgumā mēs varam teikt, jā, proporcionalitāte. Taču vienots ietvers visam tam. <clears throat> Nu, man gribētos, lai mums būtu minimālais ietveros, bet tās diskusijas, kādas mums ir, man liekas, ka mēs esam vēl ļoti tālu no tā. Uh, Nu, un jūsu 20 sēdes varbūt vēl piedzīvos desmit, un vai mēs varam balsot jau jūlijā. Tas ir jautājums, vai tiešām vajadzētu 13. jūlijā jau balsot, vai arī nē. Mēs esam citas lietas arī jau esam atlikuši, un gribu norādīt uz to, ka, nu, sākotnēji bija šis mēģinājums eh, pirmdien Strasbūrā šo jautājumu skatīt, eh, tad, kad īsi ziņojumi tiek eh, Eh, skatīti. Nē, mums ir vajadzīgas eh, kvalificētas diskusijas, lai norādītu uz atšķirībām. Un uh, trīs minūtes es uh, mēģināju ieturēties, uh, nu, tā kā jūs teicāt, divas minūtes un nedaudz, un nu, vismaz esmu uh, pieturējies pie atvēlētā laika. Paldies! So you... Paldies, Manakungs, ka jūs pieturējāties pie trīs minūtēm, un paldies arī par jūsu sakāmo. Kolēģi, vēl mūsu sarakstā ir vairāk runāt gribētāji, bet lūdzu esiet tikpat lakoniski kā Manna kungs. Tātad eh, mēs aizkavēsim nākamās sēdes sākumu, bet tā kā šis jautājums mūsu eh, komitejai ir tik ļoti aktuāls, tad nākamajai dod vārdu Safirai eh, Robeiro. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, referentiem, eh, referentiem par darbu pie šiem dosjē. Mm, eh, gribu norādīt uz to lielo risku, kāds pastāv tad, kad mēs novirzāmies no šīs problēmas būtības. Tad, kad mēs koncentrējamies uz sociālā dempinga jautājumu un strādājušo nosūtīšanu, mēs aizmirstam, es nezinu apzināti vai nē, citas Eh, nosacījumus, minimālos eh, aizsardzību, eh, pasargāšanas nosacījumus mūsu līdzpilsoņiem. Un, nu, piemēram, šeit norādu uz neīstajiem neatka, pašnodarbinātājiem vai vēstuļkastīšu kompānijām, kas atrodas mūsu dalību valstīs. Un tāpēc tas, kas par ko šeit ir runa, ir sagrozīšana tam, kas ir juridiskie standarti, un pret šādu sagrozīšanu un izkropļošanu ir jāvēršas. Tāpēc mums ir šajā aspektā jāstrādā. Tad, otrkārt, tad, kad mēs runājam par to, kas šeit ir uz spēles, tad mums ir jāņem vērā tas, lai konkurētspēja, kura tika balstīta uz atalgojumu, eh, tiek pārcelta uz to pievienoto vērtību pakalpojumiem, kas tiek sniegti Eiropas Savienības valstīs, ko tās var sniegt saviem līdzpilsoņiem. Līdz ar to aspekt, mums ir jādomā daudz plašākā aspektā. Un noslēgumā vēlos vēlreiz atgādināt, ka Eiropas komisija aizstāvēja pil sociālo pilāru, pilnībā piekrītu kolēģi man nesacītajam, ka mums ir jādefinē minimāls ietvars cīņā pret sociālo dempingu un ka mums ir jānodrošina konverģence labākiem standartiem sociālajiem nosacījumiem un Nedrīkstam aizmirst, ka sociālā konverģence nozīmē lielāks atbalsts konverģencei un ekonomiska un finansiāla koordinācija, jo mums šajā komitejā jāanalizē arī šie aspekti. Bez šādas konverģences nevaram runāt par sociālo konverģenci. Atgādinu, ka šajā diskusijā nav runa par. Da nav runa par tīri uzņēmumiem, bet par sociālo aizsardzību. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nu, es esmu nedaudz apjucis, uzklausot visu to, ko dzirdēju šeit zālē, nu, runājot par um, vienādu samaksu, par vienādu darbu un ja, Eiropas jurisdikcija, kas ir um, vairāks Eiropas uzņēmums, viņiem pies, piespriedusi. Uh, Mm, uh, sodus, jo tajos uzņēmumos bija divi dažādi uh, algu modeļi par vienādu darbu darbiniekiem. Nu, vai šis viss nav tā ļoti savādi un dažkārt nu, tādi idiotiski risinājumi, bet dažkārt tas tā ir. Uh, Nu, tas tā var būt, un patiešām šeit būtu iespējams tieši uh, īstas diskusijas Eiropas parlamentā, jo zinu, ka Eiropas a, uh, deputātiem arī nebija viena un tāda pati atmaksa a, uh, pirms pāris gadiem, un tad ir viss harmonizēts, vai jūs no Maltas. A, vai Zviedrijas, ka Eiropas uh, parlamenta deputāts strādājot, visiem ir vienādas uh, pie, nu, samaksas, kas nozīmē, ka nu, ir vienāda samaksa par vienādu darbu un harmonizāciju. Nu, jā, nu tad uh, mēs varam būt atšķirīgi. Mēs varam būt dažādi, bet nu vismaz respektēt uh, visu darbu. Un vēl gribu teikt, ka uh, atbalstu uh, Gijoma uh, darbu, uh, jo um, es atbalstu Gijoma valas priekšlikumus, un ja mēs runājam par skaitļiem, nu tas varbūt nav um, daudz procentos, bet ir miljoniem cilvēku, kas, ir, kas strādā šādos apstākļos, un Arēns Kons arī par to runāja, nu ārkārtīgi daudz šo cilvēku ir, un atšķirības ir lielas, un tas ir ļoti slikti. Un noslēgumā gribu teikt, nu iedomāsimies, ka rīta. Uh, vienīgās diskusijas šodien skaidri mēs sapratām, bet, nu, ja mēs rīt runāsim tikai par konkurentspēju attiecībā uz darba izmaksām un iedomāsimies, ka rīt Eiropas komisija atzīs tirgus ekonomiku Ķīnā, nu, tad būs ārkārtīgi lielas nesaprašanās un situācija būs ļoti sarežģīta. Paldies! Paldies tagad uh, Jelžbevskas kundze, Ježloveckas kundze. Jā, priekšstādājas kundze, nu arī es gribētu uzstāties, jo dažkārt man jāsaka, esmu pārsteigta. Pārsteigta par uh, diskusiju šeit. Man liekas, ka mums ir jāpadomā par mūsu darba sakām, ne tikai īstermiņā. Uh, bet arī, nu, pirmām kārtām ilgtermiņā jāpārdomā par to, kāda sekas mūsu pieņemtajiem lēmumiem varbūt attiecībā uz vidi, darba vidi tādā plašākā a, vārda izpratnē. Es a, esmu iegūst tādu iespaidu, ka mēs nu, pārāk ātri un pārāk viegli ieviešam tādus priekšrakstus, kas uh, nu, viena no konflikta, ka vien, kuras viena no konflikta pusēm ir ieteikusi un neievērojam pret argumentus vai arī neievērojam tos pietiekam daudz. Nu, piemēram, lobbyis mēs dažkārt pārāk daudz viņos ieklausāmies un mēs izvērtējam dažādas opcijas, bet varbūt, ka nepietiekami labi un, un jāpārdomā ir arī kādas. Uh, grupas mūsu darbu akceptēs un kādu iemeslu dēļ, un kurās līnijās nebūs šāda atbalsta. Un es domāju, ka šī analīze nav pieteikama, mums vajadzētu vairāk laika tam veltīt. Mūsu darbā vienmēr jāpadomā par to, ka jāstrādā uh, caurskatāmāk un, un, un, un godīgi skaidrāk. Un es gribētu arī runāt par to, ko uh, Arēnas kundze pieminēja. Daudzi uh, sākumā piedāvāja, varbūt, ka mums vajadzētu tikai uh, divus, uh, trīs uh, kompromisus uh, sagatavot. Uh, kas eh, nodarbotos ar darbinieku eh, nosūtīšanas eh, jautājumiem. Mēs negribējām radīt tādu iespaidu, ka šeit jautājums ir tikai par um, nosūtīto darbinieku direktīvu, taču BBD un citi punkti skar tieši šo jautājumu, jo tas ir ļoti jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs, un mūsu grupa nepiekrīt. Uh, šādam risinājumam, jo man liekas, ka mums vajadzētu sākumā iesaistīt referents par nosūtīto darbinieku direktīvu. Mums nevajadzētu šo jautājumu sākt pirms citiem risināt, jo šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Tagad Sandra Kundze. Paldies, paldies Gijamam Balasam un arī par visiem ēnu referentiem par paveikto darbu, taču, ja es esmu pareizi sapratusi, tad vēl daudz, kas ir jāpadara. Nu, tā tad par uh, kompromisiem, kādi ir šodien prezentēti, es gribu atzinīgi vērtēt sociālā dempinga definīciju. Tā ir definīcija, nu jā, protams, ka to var uzlabot, uh, vajadzētu uzlabot, bet es domāju, ka šī ir uh, Tas ir pirmais etaps definējot sociālo dempingu, un tas mums atļautu virzītos uz uh, ietvaru, ko varētu pieņemt lēmāk. Es gribētu uzsvērt um, savā runā metodas nozīmīgumu, par to runāja arī daži kolēģi. Runājot par nosūtītajiem darbiniekiem, tas, protams, ka ir ļoti nozīmīgs jautājums uh, daudzās valstīs, un uh, Uh, šeit ir absolūti nepieciešams uh, ļoti pamatīgi strādāt attiecībā uz uh, darbiniekiem, uzņēmiem un arī ekonomiskā izpratnē, arī sociālā, politiskā izpratnē. Tas ir nozīmīgs jautājums daudzās valstīs. Um, tas nozīmē, ka virzoties uz priekšu attiecībā uz šo jautājumu, mums vajadzēs tiešām daudz laika, un arī es atbalstu to, ka vajag um, sociāla dempinga jautājumu atšķirt. Tā tiešām ir problēma, plaša problēma, šeit ir jāvirzās uz priekšu, un no otras puses mūsu abus līdzreferentus, viņiem jāļauj uh, virzīties uz priekšu attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem dokumentu izstrādājot. Nu, un es no manas puses gribētu tiešām uzsvērt, strādāsim jautājumā par sociālo dempingu un um, arī pietiekam daudz laika tam ir vajadzīgs, jo atšķirības ir ne tikai nacionālā ziņā, man liekas, ka arī politiskajās uh, grupās uh, ir atšķirības attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies! Tagad Lavrilē kungs. Ļoti, ļoti īsi. Ļoti, ļoti īsi. Atsaukšos uz tautas partijas uh, kundz uh, Keico uh, Elizabeta Moranšarķie un Sanders kundzi. Uh, Nu, atgriezīšos pie tiem argumentiem, kurus arī Martēnkungs pieminēja par vienādu darbu un vienādu samaksu. Nu, piemērs par Eiropas parlamentāriešiem nu, nav īsti pareiz vienāds mandāts, vienāds darbs, ja būtu vienāds darbs, vienāda atmaksa. Nu, skatoties uz to skaitu, kādi ir šeit, nu, at, atš, atšķirības samaksā būtu liela. Šis piemērs nav īsti veiksmīgs. Uh, Bieži vien Francijā saka, ka tie, kas ir atnākuši, nu, par tiem uh, uh, uh, nevar piemērot noteikums tikai uz tiem, kas ir atnākuši, jā, uh, uh piemēro uz visiem tiem, arī tiem, kas nav klāti. Paldies. Paldies. Tagad uh, pavisam uh, īsi Balas kungam vārds. Paldies, paldies. Uh, uh un mēģināšu atbildēt uz tiem priekšlikumiem, kāda ir izteikta, lai arī man liekas, ka nu, tiešām tas varētu būt arī sarežģīti. Jaslovēckas kundze, tas, ko jūs teicāt, un arī sākumā, jā, mēs zinām šos tematus, kādi ir. Nu, mēs nerunājam par nosūtītiem darbiniekiem. Protams, ka ir progress iespējams, taču ir arī sarežģīti jautājumi. Aviācijas joma transporta komiteja norādīja pēkšņi uz to, ka daži elementi, eh, ko esam integrējuši šajā jautājumā, nē, nu labi, es tā īsti labi nesaprotu. Uh, šo pieprasījumu, bet nu, citādi mēs mēģinam atrast tādus risinājumus, kas var apvienot tos principus, kurus jūs aizstāvat un mēs aizstāvam, proti pamatiesības ekonomikas jautājumu. Un tāpat arī mēs mēģinam strādāt pie šiem jautājumiem. Es atbildēšu arī Džabalovas kundzem par nosūtīto darbinieku darbu. Uh, jo ir politiskā diskusija un uh, ar uh, Džabālas kundzi mums ir pamata atšķirības, uh, tāpat kā ar uh, viņas kolēģi, bet, nu, ir uh, tādas lietas, kas ir uh, tomēr jālabo attiecībā uz to, kas es teikts paragrāfi par kompromisiem, kas skar uh, nosūtīto darbu. Ir no 3 līdz 37. No nu, tā tad teikt, ka uh, šī ziņojuma uh, pamats, uh, kā es teicu, ir uh, nosūtītais darbs un tas, nu, es gribu teikt, uh, principā un nosūtīto darbinieku darbs uh, tas nav īsti pareizi konkrēti šādi formulējot. Un tagad kompromis, kur tas ir citāts 68 līdz 37, nu tātad esiet uzmanīgi. Nerunājot šodien par to, ka šodien šis jautājums ir tikai par nosūtīto uh, darbinieku darbu, bet tā tas ir, nu, tas nav īsti tā. Tas ir pirmais elements. Otrais elements attiecībā uz uh, to veidu, kā mēs varam strādāt. Es uh, esmu uzklausījis un uh, Kalvēšana Bongs kungs uh, to teica. Uh, ka mēs strādājam par sociālo konverģenci un par minimālajām tiesībām, kā tās varētu tuvināties. Bet tas ir tieši tas, kas ir trešajā darbā ziņojumā e, ietverts. Tas ir rezultāts sarunām starp grupām, kur mēs varam līdz maksimumam virzīties uz šo sociālās eh, konverģences jautājumu. E, ja es varētu virzīties tālāk, esiet uh, droši, tad būtu to darījis, bet no nu, uh, grupas un uh, arī uh, refer, uh, uz, tā kunga uh, grupa, kas uzstājās, bija ļoti, ļoti striktas. Līdz ar to nu, nevēlējās atvērt dažas, uh, dažas uh, laukus, uh, par kuriem diskutējam tālāk. Vai ir jārunā vai nē attiecībā par nosūtītajiem darbiniekiem šajā ziņojumā? Nu, es jau teicu, esiet uzmanīgi. Nu, ja mēs nekad neuzdrošināsimies par šo jautājumu runāt, tad nekad to nevarēsim. Nu, līdz ar to šis jautājums par nosūtīto darbinieku darbu, tas nav tikai, lai būtu brīvība līdz referentiem par to runāt vēlāk, bet tādēļ, ka daži no mums, un tādu ir daudz, domā, ka nevajag par šo jautājumu runāt, un nevajag runāt par 86. direktīvas atkal atvēršanu Daudz kas ir virzījies uz priekšu šajā jautājumā, jo sākotnēji uh, 96. es atvainojos direktīvas uh, kontekstā. Ja Slovetskas uh, kundas ieteikums par šiem jautājumiem bija tāds, uh, ka tas uh, samazināja, nu samazināja vienkārši visu uh, aptvērumu uz diviem uh, paragrāfiem L un M. Bet esiet uzmanību tā teikt, ka, nu, ja parlaments uh, attiecībā uz šo uh, jautājumu. Un šeit nav nekas pat arī principu jautājumos mainīts. Tad mēs atgriežamies pie tādas situācijas, kur atverot uh, diskusiju uh, un zeltnās kartiņas, kartītas jautājums un, un komisijas iesaist, un nebūs tik ļoti vienkārši. Nu, es atkārtošu vēlreiz. Tas, ar ko jūs uh, saskaraties L un M kompromisā, uh, Tas ir diskutējams, tas tiek diskutēts, un dažas grupas ir teikušas, ka mērķis nav viss tikai diskutēt, bet uh, neietver to ziņojumā. Es uzklausīju Maranšafļie kundzes, kas nu, neprasīja tieši to, bet prasīja, lai attiecībā uz noteiktiem punktiem mēs atgrieztos uh, pie jautājumiem, un ja labi esmu to pareizi sapratis attiecībā jautājums par interešu uzņēmumiem. Nu, mums ir jādiskutē par jautājumiem un jādiskutē, kā mēs pievēršamies nosūtīto darbinieku darbam mūsu starpam gaidīšu grozījums L un M kompromisos no politiskajām grupām, lai viņi varētu man pateikt, nu, ko viņi vēlas mainīt šajos paragrāfos šodien, jo tieši tagad man nav šādas informācijas. Un noslēgumā teikšu, ka jautājumā par definīcijām. Nē, nu jā, tā ir taisnība. Nu, ziniet, šīs definīcijas es arī neesmu apmierināts ar to. Es būtu mm, gājis daudz kārt tālāk. Es domāju, ka citiem atkal šī ir pārāk tālu gājusi. Un paldies ēnu referentiem, kas ir ļoti labi strādājuši, lai pieņemtu kompromisu. Un kompromiss ir tāds, ka nu, ar to nevar būt apmierināti visi. Un ir pretruns šajās piezīmēs par šo jautājumu, jo daži saka, tas ir pārāk vispārējais un nu, no viens un tās pašas grupas, un citi saka, nu, vajadzētu vairāk definēt, lai um, to labāk definētu vēl. Nu, bet tad, ja būs vēl vairāk detaļu, vēl labāk def, uh, definīcija, nu, tad būs uh, ļoti sarežģīti vienoties uh, 700 Eiropas parlamenta deputāta vidū par sociāla dempinga definīciju. Un es domāju, ka, nu, vairākums tagad, nu, vismaz varētu palikt pie tā, kas ir. Zinu, ka tas ir kompromiss, zinu, ka visi tam nepiekrīt, bet, nu, tas ir tas uh, saprātīgākais. Tagad uh, divi jautājumi noslēgumā, jā. Uh, Mm, mm, teikt, tā teikt, falšie neatkarīgi strādājošie, jā. Kā kontrolēt šos strādājošos, tas ļoti nozīmīgs jautājums par darba laiku, pelēkās zonas un slēptais darbs. Nu, mazāk uzmanības ir bijis šim jautājumam, jo Pirīnska kungs ļoti daudz ko ir darījis attiecībā uz slēpto darbu un likās, ka nu, nedaudz kavējāmies. Ja mēs atsaucamies uz to vairākas reizes, tad nevajadzētu vēlreiz pilnībā pie tā atgriezties. Un noslie, noslēgumā teikšu sekojošo. Manā skatījumā mums ir plašs, uh, plaša vienošanās par šo ziņojumu. Ir tādi elementi, kas ir palikuši, kas ir nozīmīgi, kur, par kuriem vēl ir jāstrādā. Ir tie tādi pamatjautājumi par uh, nosūtīto darbinieku darbu Un pirms uh, vainam metodi, nu tad vēl vismaz atgriezīsimies pie būtiskajiem paragrāfiem par šo tēmatu, lai redzētu, kas ir iespējams, ko iespējams ir izdarīt šajos pamata principos, lai mēs ziņojumā par to runātu. Un būtu savādi mūsu, uh, mūsu, uh, uh, mūsu vēlētajā skatījumā. Starpsauciens no zāles, jūs man neatbād, neatbildējāt, vai ir iespējams saņemt testu atbildi, jās tekstu var saņemt. Priekšsēdētāji saka, lūdzu, diskutējot to divpusēji ārpusēdes. Šis ir jautājums darba kārtībā. Mēs diskutējam gadiem ilgi par šo jautājumu, un tagad mēs esam darba vidū par sociālo dempingu runājot par nosūtītajiem darbiniekiem un soci, vērojams ekonomiskās nevienlīdzības iemesli, un ar šiem jautājumiem runāsim visas mūsu likumdošanas darba sesijas laikā. Darbs ir sākts veiksmīgi, mums ir atšķirības mūsu viedokļos, bet, protams, ir dažādi viedokļi par šiem jautājumiem. Un arī tādas nostājas, kuros, kurās nevaram rast risinājumus, bet varam uh, labus kompromisus rast. Uh, Šī sēde, lai arī bijusi tāda ļoti kaismīga diskusija, parāda to, ka ir iespējams atrast ceļu virzīties uz priekšu, un tas ir tas nozīmīgākais šī parlamenta skatījumā, jo vēlētāji vēlas, lai mēs sniegtu rezultātus, un arī šajā jautājumā jāpaldies, un tagad mēs esam vēlu, mums ir vienota uzklausīšana ar ekom. Uh, par ekonomisko nevienlīdzību, tās iemesliem, sekiem risinājumiem. Lūdzu, P3C050 telpā tas turpināsies, un tad mēs saredzēsimies šeit, šajā telpā, pulkstens 15. Lūdzu, nāciet, jo ir nu, neveiksmīga situācija, ja komisāri ierodas, šoreiz tas ir Katainen kungs, ja, kungs un ir ļoti maz.